presidente la seduta è ripresa. mēs turpinām plenārsēdes darbu annuncio l'esito del secondo turno di scrutinio per. Es eh, gribētu jums paziņot eh, otrās kārtas eh, rezultātus. 672 deputāti ir balsojuši. Nedrīgi biļeteni ir 34, tāpēc par derīgiem tiek atzīti 638 biļeteni. 320 ir absolūtais eh, vairākums, kas ir nepieciešams, balsojot par priekšsēdā vietniekiem. Un tagad eh, es eh, nolasīšu sarakstu. Lamzors 393 balsis, Lunačeka 441, Papadimulis 469. Pasku 517. Tarants 261. Un tāpēc Paskapa Papadumulis, Lunačeks un Lamsdorps ir ievēlēti, jo visiem iepriekš minētajiem ir absolūtais balsu vairākums jau nodrošināts. Un eh, tagad saskaņā ar otro balsošanas kārtu un arī ar, saskaņā ar, ar reglamentu, lūk, šie deputāti ir ievēlēti par priekšstādātāju vietniekiem, un es gribētu apsveikt šos kolēģus saskaņā ar mūsu nolikumu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku secību tiek um, konstatēts saskaņā ar balsošanas rezultātiem. Ja um, ir vienāds balsu skaits, tad pēc vecuma. Un um, tāpēc arī priekšsēdētāja vietnieku saraksts tiks attiecīgi publicēts saskaņā ar iepriekš minēto. Tālāk par kvestoriem. Es Gribētu atgādināt, ka pusnes četros ir pēdējais termiņš, kad kvestor kantūrs eh, ir jāiesniedz. Ir jāsūta sekretariātam šos eh, uzvārdus. Tas ir 001 telpā atrodas Lois Vaiss eh, ēkā. Un nu, tātad pirmā kārta, kad ir paredzēts vēlēt kvestorus, sāksies pulkstens 4.30. Vakardienas sēdes protokols arī ir